konflikts norisinās pēc vēlēšanām par atklātu. Dārgie kolēģi, es vēlējos jūs lūgt piecelties kājās, kad skanēs Eiropas Savienības himna. Liebe Kolleginnen un Dārgie kolēģi un kolēģis, eh, vēlējos jūs sirsnīgi sveikt eh, Eiropas parlamenta pirmajā sanāksmē pēc vēlēšanām. Eh, vēlējos jums novēlēt veiksmi, vēlējos mūsu vidū sveikt tos kolēģis, kas ir ievēlot atkārtot, un arī tos, kas ir ievēlēti pirmo reizi. No 736 deputātiem eh, mazāk par pusi ir ievēlēti pirmoreiz Eiropas parlamentā. It sevišķi Iepriecinoši ir tas, ka 35% no deputātiem ir sievietes. Tik augsta sieviešu kvota Eiropas parlamentā vēl nekad nav bijusi piedzīvota. 170. 170 miljoni pilsoņu piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un mūsu darbs, protams,